pie lietu sarga nolīguma, lai precizētu, kad Eiropas likumdošana um, ir jāpiemēro. Paldies, komisārs Konze. Tagad es domāju, ka mēs uh, arī tagad slēgsim šo sanāksmu, darīsim to saulaicīgi. Paldies uh, visiem, kas piedalījās diskusijā, kas palīdzēja šeit zālē. Paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs. Mēs turpināsim sanāksmi uh, rīt no pulksten deviņiem. Darba kārtībā jums ir pieejama parlaments tiemekļa vietnē. Sēde ir slēgta. Labnakti!